Mēs fokusējamies uz eh, dezinformācijas uzbrukumu intensitāti, uz apdraudējumu līmeni. Mēs strādājam arī kopā ar NATO šajā līmenī. Mēs raugāmies, kāda intensitāte ir manipulācija, mēs raugāmies arī uz nodomiem. Mēs esam atbildīgi par to, ka mēs strādātu koordinēti un mētiecīgi. Cienījamie deputāti, es domāju, ka mēs visi apzināmies faktu, ka digitālā pārē un digitālā revolūcija ar internetu un sociālajiem medijiem. Tā ir eh, no vienas puses fantastiska lieta. Cilvēkiem, bet tāpat mums ir jāsaskata riski, ko tas viss rada. Un ja es redzu, kas var notikt, jūs varat vai nu. No nodrošināt humanitāro palīdzību, glābt cilvēku dzīvības, bet jūs tāpat varam, varat uh, organizēt uh, humanitāras krīzes, pat uh, genocīdu tādā veidā. Paraugamies, kas notiek ar rohiņiem. Un šādi gadījumi ir varbūt arī sākuma punkts pat revolūcijas. Atcerēsimies Maidānu Ukrainā. Tas viss sākās sociālajos medijos. Tas nav tāda aina, kas būtu tikai melnbalta. Mums ir jāatbalsta labās lietas, bet tāpat arī jānovērš riski. Tikai īsi gribētu atbildēt uz dažiem no jūsu komentāriem par budžetu, kas ir aplēsts. Mēs jau esam palielinājuši budžetu, stratkom budžetu un atbilstīgo vienību nodaļu finansējumu, kas cīnās pret dezinformāciju. Mums ir jābūt arī labākiem analītiskajā darbā, mums ir jāatbalsta pētniecība, mums ir labot faktu atklāšanas un izglītības līmenī. Jā, mēs nemaksājam lielu naudu par to, tas ir kaut kas ļoti vērtīgs. Mēs esam uzsākuši sadarbības starp Eiropas Savienības institūcijām un dalību valstīm. Uh, kopā ar platformām, kopā ar pilsonisko sabiedrību un ar pētniecību. Jūs pareiz teicāt, ka mums ir jāizstrādā labākas tehnoloģijas, lai atklātu faktus un analizētu šo informāciju, kas varētu apdraudēt mūsu sabiedrību. Mums ir labāk jāaizsargā vēlēšanas. Ļoti nopietni jāuztver jautājums, ka šie um, vispār kā datu aizsardzības uh, direktīva tiktu pareizi izmantota, pielietota. Uh, lai nebūtu Cambridge analītika gadījums vairs iespējams. Mums ir labāk jāanalizē, jārada lielāka caurskatāmība, arī finansējuma caurskatāmība politiskajās kampaņās. Mums ir pienākums garantēt, ka mūsu dalībvalstīs un Eiropas Savienībā kopumā nebūtu tādu gadījumu, kā ka pēdējās vēlēšanas būtu bijušas pēdējās brīvās, lai tā nebūtu. Mums ir pienākums to garantēt. Mums lai būtu vienmēr brīvas un godīgas vēlēšanas. Mums ir jābūt tādiem vēlēšanu, lai nebūtu tā, ka vēlēšanu uzvarētāji būtu tie, kas labāk prot melot, kas izmanto netīru naudu un netīras metodas. Tādēļ mums ir jāstrādā kopā. Bija vairāk komentāri vēl, bet laikam esmu pārsniegusi savu laiku. Uh, Lielas paldies par uzmanību un ar prieku sadarbošos ar jums un lielas paldies jums par pausto atbalstu jaunajai komisijai. Paldies! Danke. Paldies, komisāres kundzei! un padomes vārdā mums atbildēs Tupurānes kundze. Godāmies priekšsēžu kungs, godāmie deputāti. Paldies par iespēju piedalīties šajā debatē par šo ļoti aktuālu jautājumu kas ir arī prioritāra joma mūsu prezidentūrai. Nu, dienu mums ir pienākums netaupīt pūliņus, lai sargātu savas vēlēšanas, savas demokrātijas, pret ārvalstu iejaukšanos, respektējot pamatiesības kā vārda brīvību, mēdīju brīvību un pulcēšanās brīvību. Godējumie deputāti, daudz no jums īpaši runāja par Krievijas ietekmi, to mēs uh, pieņemam zināšanai šīs bāžas ir pūliņi vērsties pret ļaundabīgi iejaukšanos, un tas ir ārlietu padomes secinājumos šī gada februārī arī konstatēts. Ir jāstrādā horizontāls, pāri nozarēm un robežām, jāmāc viena no otras, no otra, no labas prakses. Kaut gan progress ir gūts, mums ir jāpaliek piesardzīgiem. Mēs gaidām Eiropas demokrātijas rīcības plānu, ko prezentēs jaunā komisija. Strādāsim ar jums un ar jums, viceprezidentes kundze, Juravas kundze, lai virzītu tās iniciatīvas, kas tiks piedāvāts. Vēlreiz paldies par iespēju piedalīties šajās debatēs. Paldies, līdz ar to šī debata ir beigusies. Nākamais darba kārtības jautājums komisijas viceprezidentas un augstās pārstāves ārlietās un drošības politikā paziņojums par austrumu kaimiņu attiecības, attiecību politikas attīstību. Sirsnīgi sveicam eh, komisijas viceprezidenti Mogherīnī kundzi, un šī, domājams, būs pēdējā reize, kad es vadīšu sēdi, eh, kurā arī jūs uzstāsties, tādēļ gribu izmantot iespēju jums pateikties par jūsu uh, E, laiku, ko jūs pavadījāt šeit parlamentā, neskatoties uz, uz globāliem uzdevumiem un arī par jūsu attieksmi pret Eiropas parlamentu kopumā. Sirsnīgs paldies jums par to, par jūsu darbu, par jūsu klātbūtni šeit parlamentā dod jums vārdu. Paldies, priekšsēžkungs, arī es vēlos pateikties par jūsu laipniem vārdiem. Nu, dien, man ienāca prātā, ka šī varbūt jau ir trešā vai ceturtā reize, kad atvados no parlamenta šeit vai Bresas, Briselē. Jebkurā gadījumā priecājos būt atkal šeit. Šī ir pēdējā sesija, kurā es būšu amatā. Bet šodienas debats un rītdienas balsojumā es būšu klāt līdz pēdējiem brīdim. Un, nu, dienu E, ar to apliecina savu apņēmību un arī cieņu jūsu darbam, īpaši arī ārlietu jomā. Un paldies par doto iespēju ar šo debatu atskatīties uz mūsu pieciem sadarbības gadiem ar austrumu partneriem. Ļoti labi atminos, kad es stāju samatā 2014. gadā. E, šīs eh, austrumu kaimiņu attiecības bija mūsu ārpolitikas svarīgākais elements, un tagad ar lepnumu var sacīt, ka mēs, kā Eiropas Savienība, esam pietuvojušies visiem saviem sešiem austrumu partneriem. Dažāda veidā es uzskatu, ka mēs esam spējuši uzlabot katras savas kaimiņu attiecības, eh, austrumu kaimiņu attiecību valsts eh, situāciju, kaut arī izaicinājumi ir un paliek. Tagad īsumā eh, par sasniegumiem un arī par, to, par trūkumiem un par to, kur mums vēl būs daudz jāiegulda darbs kopīgi. Uzskatu, ka šis pozitīvais ceļš, ko esam uzsākuši, ir bijis iespējams tādēļ, ka mūsu darbs vienmēr ir bijis vērsts uz mūsu kopīgām interesēm, kādas pastāv starp Eiropas Savienību un Austrumu partneriem. Mūsu cilvēku intereses. Eiropiešu intereses, vai tie dzīvo ārpusē, ārpusējas vai es iekšienē. Austrum partnerībā mēs esam galvenu uzmanību veltījuši tādiem jautājumiem, par kuriem ir arī e, uztrauc mūsu iedzīvotāju izglītība, pilsoniskā sabiedrība, neatkarīga medija, ekonomika. Tie ir jautājumi, kas arī mūsu pilsoņi skatījumā ir svarīgākie ir bijuši slēgta ambiciozi asociācijas līguma, brīvās tirdzniecības līgums ar Grūziju, Moldovu un Ukrainu. E, šo valstu pilsoņi tagad arī var ceļot uz ES bez vīzām, e, vai tas būtu bizness vai turisma vizītēs. E, ir, esam arī uzlabojuši savu, savus savienojumus enerģētikas un citās jomās, tajāpat laikā paliek daudz darāmā lai cīnītos pret korupciju un stiprinātu tiesību sargājušās iestādes un tiesas. Desmit gadu jubilejas viņām šogad ar austrumu partneriem, un mums ir arī jāraugas uz savas partnerības nākotni. Vairāk kā 200 uh, eh, pienesumi ir bijuši šajā debatē uh, par austrumu partnerības nākotni no valdības, nevalstiskajiem spēlētājiem. Paldies visiem! kas ir eh, mums eh, sūtījuši savus ierosinājumus, un tagad es ar lepnumu atstāju jums un manam eh, amata pēcsecim to, ko esam sasnieguši, uz kā varat veidot austrumpatnības nākotni. Protams, katrai no sešām valstīm ir sava īpašā situācija, savas īpašās ambīcijas. Un tagad īsi vēlos tam pieskarties. Ukraina ir saskārusies ar nebijušiem izaicinājumiem. Krievija ir e, pārkāpusi Ukrainas teritoriālu integritāti. Kopš 2015. gada esam Ukrainai vislielāko atbalstu paketi Eiropas Savienības vēsturē sastādījuši. Esam investējuši Ukrainā vairāk nekā jebkurā citā pasaules valstī. Un neviens cits partneris nav tik daudz investējis Ukrainā kā mēs. Tas ir ļaus sasniegt dažus konkrēts rezultāts. Ukraina šodien ir spēcīgāka valsts nekā tā bija. Jaunā valdība ir ķērsies pie reformām drosmīgi. Ukrainas iedzīvotājs sagaida būtisks izmaiņas tiesiskuma, cīņās pret korupciju jomā un citās. Arī drošības politikas jomā ir bijis progress, pateicoties Ukrainas konstruktīvai pieeja lielā mērā Normandijas četru valstu uh, eh, samits novembrī arī ir apliecinājis šo progresu. Un uh, uh, laba pārvaldība, uh, kvalitatīvs darbietis, uh, mēs cenšamies veicināt visās Austrumparnības valstīs, tieskaitā Moldovā, kur mēs cīnāmies pret korupciju, stiprinām reformas un stiprinām Eh, tiesību sargājušās iestādes kopumā. Moldovā tagad ir jauna valdība, un tomēr reformas ir jāturpina. Kā vienmēr, Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt reformas eh, visos iespējamos veidos, un mūsu atbalsts ir ar priekšnoteikumiem. Eh, tas mūsu atbalsts būs vērts galvenokārt uz cīņu pret korupciju un Mēs centēsimies gādāt, lai valsts institūcijas eh, saglabātu savu autonomiju un netiktu politizētas. Armēnijā valdība ir būtisks demokrātiskās reformas uzsākusi, Uh, un uh, Armēnija uzskata uh, asociācijas līgumu ar Eiropas Sanību uh, pār uh, ceļkārt savām reformām. Ar to mēs lepojamies. Ties, tiesību sargājušo iestāžu reforma ir uzsākta, un mūsu partnerība, es domāju, kļūs tikai ciešāka ar Armēniju. Ar Azerbaidžānu turpinam strādāt pie jauna nolīguma, vēlamies ambiciozu nolīgumu, kas saskanētu ar starptautiskiem standartiem, arī cilvēktiesību jomā un ekonomikas daudzveidošanas jomā. Turpinam strādāt, lai arī Kalnu Karabahas konflikts mierīgi tiktu atrisināts, uh, Mēs vēlamies veicināt dialogu augstākajā līmenī starp Armēniju un Azerbaidžānu. Mediācijas pūliņus atbalstam, tajā skaitā arī no citām pusēm, un mums ir īpašais pārstāvs, kas arī pie tā strādā. Eiropas Savienība ir dzimusi kā miera projekts. E, miers ir mūsu DNS. Tādēļ mums ir jāturpina investēt uh, tajā, lai miers tiktu panākts. Eh, Kalnkarbahā konflikti nav no mūsu kontinentu pazuduši. Drošības situācija administratīvajā robežā eh, Grūzijā pie Dienvidosetijas administratīvās robežas ir eh, kļuvusi sarežģītāk, tādēļ mums ir novērotāji reģionā, kas seko situācijas attīstībai. Mēs esam nobežījušies par Grūzijas uh, teritoriālu integritāti, un tas ir pamats arī mūsu novērotāju darbam. Grūzija ir cieši uzticams partners kaimiņa attiecību politikā, un tieši tādēļ mēs arī nekaunamies, e, kad redzam riskus, e, ka valsts varētu atkāpties e, no reformām tiesiskuma jomā uz to norādīt. Un visbeidzot, Baltkrievija. Nesenajās parlamentu vēlēšanās dar, lielā mērā bija zaudēta iespēja uh, virzīties uz priekšu startautisko standartu sasniegšanā un pirms nākamā gada prezidenta vēlēšanām reformas nav notikušas. Mums ir nesaskaņas ar Baltkrieviju īpaši cilvēktiesību jomā. Tomēr esmu pārliecināta, ka vienīgais ceļš uz priekšu ir turpināt strādāt ar šo valstu un mūsu partnerības prioritātes precizēt. Tikai tā mēs varēsim strādāt apusēju interešu sasniegšanā, eh, ekonomikas un arī kodoldrošības jomā, bet arī cilvēktiesību jomā, kas mums šķiet īpaši svarīgi. Cilvēki jābūt pirmajā vietā, tāda ir bijusi mums pieeja šo piecu gadu laikā ar visām sešām partnervalstīm. Tās ir ļoti atšķirīgas, un mums ir bijusi savu pieeja katrai valstī, esam izturējušos ar cieņu pret tām, un es vēlos runāt ne tikai ģeopolitiski. Gribu uzsvērt vēlreiz, ko tādu, ko esmu jau daudz reiz sacījusi mūsu partneriem Austrum Eiropā un arī uh, partneriem, kas ir vēl tālāk austrumos. Mūsu austrumu partnerība nav vērsta pret nevienu, un tāda arī nekad nebūs. Tā ir par. Par mūsu cilvēkiem, par dzīves līmeņu uzlabošanu, par um, Eiropas kontinentu, kurā valdītu miers, partnerību un sadarbību. Un es vēlos beigt savu runu pateicoties jums un šim parlamentam par visu atbalstu, ko esat e, devuši mūsu darbam ar Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši šajā jomā parlamenta darbs ir bijis izšķirīgi nozīmīgs arī sadarbībā ar nacionālajiem parlamentiem, ar jūsu delegācijām un delegāciju vizītēm Austrumu partnerības valstīs. Tas ir bijis pamatpīlārs mūsu darba atbalstam ne tikai ar institūcijām, bet arī ar e, šo sešu valstu sabiedrībām. Paldies! Tagad uh, ir uh, pieteicies runāt ārlietu politikas uh, komitejas vadītājs Dēvids Makalisters. Priekšsēdētāji, cienījamā augstās pārstāvis kundze, vicepriekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, kolēģis un kolēģi, mēs tikko kā No augstās pārstāves dzirdējām, ka austrumu partnerība ir svarīgs instruments, eh, lai nodrošinātu kādreiz autoritāro sociālo sistēmu pārēju uz eh, tiesisku un tirgus ekonomikas valstu virzienā. Manuprāt, eh, mēķis ir atbalstīt šīs valstis šajā ceļā. Pirmkārt, Eiropas Savienībai vajadzētu politisko un eh, ekonomisko integrāciju austrumu kaimiņu valstīs eh, nospraust par prioritāti nākamajā gada desmitā. Tas attiecas it īpaši uz Ukrainu, Gruziju, Moldāviju, ar kuriem jau ir padziļināts eh, asociācijas noliekums. Otrakārt, šis integrācijas process no mums no Eiropas Savienības prasa skaidru, konsekventu stratēģiju un aktīvu atbalstu. No otras puses, no mūsu partneriem tas prasa nopietnus centienus. Ir spēkā princips, un to esam bieži uzsvēruši šeit parlamentā, vairāk par vairāk, bet uh, nedrīkst būt nekādas šaubas, ka principā ir spēkās arī princips par mazāk tiek dots mazāk. Kā augstas pārstāvis kundze mums teica, stimuliem jaunākām turmākām reformām demokrātijas un tiesiskas valsts virzienā, neatkarīgas tiesu varas virzienā un uh, cīņā pret korupciju. Treškārt, lai izmantot austrumu partnerību dinamiku, ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība virzītos uz priekšu un uh, izmantot kvalitatīvi diferencētu pieeju tam varētu sniegt e, ieguldījumu Andrijus Kobīļus, kurš ir arī šeit plenāsēdē un tūlīt runās, varētu sniegt arī ieguldījumu viņa ieteiktā trio stratēģija 2030 attiecībām ar e, Gruziju, Ukrainu un Moldovu. Kolēģis un kolēģi, noslēgumā vēlētos teikt, ka Austrum partnerība arī ir daļa no ilgtermiņa stratēģijas iepratī Krievijai, kas e, parāda arī Krievijas pilsoņiem, kādus labus panākumus sniedz austrumu partnerība un kas ir iespējams, kāds mērķus sasniegt. Eiropas parlaments ciešā sadarbībā ar šodien ievēloto Eiropas komisiju apņēmīgi virzīs tos priekšu un šos mērķus savlaicīgi pirms atbilstošā samita nākamajā gadā vajadzētu iesniegt un izstrādāt. Un noslēgumā, cienījumā Frederika, ārlietu komitejas eh, vārdā gribētu vērsties pie Frederikas Mogarīnī un teikt paldies, un kā katra plenārsēde Strasbūrā, kad jūs šeit bijāt klāt, mēs ļoti interesēti klausījāmies jūs teiktajā. Sesniegs, paldies par izcilo darbu, ko esat veikusi iepriekšējos piecos gados. Es to saku, ka tautas partijas eh, pārstāvis sociālistu pārstāvi mums vienmēr bijis lieliska sadarbība, vēl jums visu labāko nākotnē un cerams, ka satiksimies arī nākotnē. Sirsnieks paldies, Frederika! Paldies, kolēģi! Zilā kārtīte to es nepiešķiršu, jo jūs eh, nākamais minūtēs varēsiet eh, izteikties, jūs esat jau runātājs sarakstām. Nākamā runātāja Kātī Pirī. Paldies, priekšsēdētāji, godēt augstā pārskā, pārstāvi kolēģi. Šodienas debats ir plašāks par mm, kaimiņu attiecībām, bet gribu runāt par Azerbaidžānu un Gruziju, jo īpaši un sākšu ar to, kas pavisam nesen ir noticis. Gruzijā esam satraukti grupā ar. Uh, Pašlaik Tbilisī notiek lielas demonstrācijas, jo valdība nav pildījusi savu solījumu mainīt 2020. gadā vēlēšanu sistēmu, lai būtu pilnīgi proporcionāla sistēma. Šis bija solījums, kas tika dots Grūzijas vēlētājiem, un cerams, ka Grūzijas uh, Eh, valdības arī varēs šo solījumu pildīt. Jā, Gruzijā pēdējo gadu laikā ir attīstījusies demokrātija, tad šī krīze varētu palielināt nestabilitāti Gruzijā, un Gruzija nevar vienkārši to atļauties. Mēs sagaidām, ka visas politiskās partijas uzsāks dialogu par to, kā atrisināt esošo strupceļu par Azerbaidžānu. Tā gan ir tālu no Gruzijas demokrātijas līmeņa. Elēna dinastija ir ļoti šausminoši. Um, ļoti šausminoši arī um, pieredze attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem tiek uh, uh aizturēti, spīdzināti demonstrētāji. Arī nelegālais diplomātu ierakstīšana, sarunu ierakstīšana arī padara uh, mūsu darbu un pilsētiskās sabiedrības darbu neiespējamu. Uh, Un uh, dažkārt Eiropas Savienība baidās, ka Azerbaidžana varētu vērsties pret Maskavu. Es domāju, ka tas jau sen ir noticis. Tagad, diemžēl, mēs redzam apstiprinājumu. Šim faktam augstā pārstāvs kundze arī SSD grupas vārdā vēlos jums pateikties par pēdējo piecu gadu darbu. Mums vienmēr bija lepn, lepnums redzēt, kā bijāt Eiropas Savienības ārlietu politikas seja. Vēlam visu to labāko nākotnē. Paldies! Paldies! Un tagad Austrēvičs kungs viņu vārdā priekšsēdētāj kungs, augstās pārstāvis kundze. Tiešām paldies arī par sadarbību, kāda ir bijusi ar Aldis un tagad Reņu grupu. Un tad arī vēlu jums veiksmi nākotnē, nezinu, kādā pozīcijā būsiet, bet noteikti, ka vēl mūsu ceļi krustosies un sadarbība būs laba. Austrum. Uh, partnerības iniciatīvu ļāva mums Eiropas Savienībai izmantot iespēju izveidot partnerības drošības telpu uh, mūsu austrumu robežu uh, teritorijā partneriem arī bija iespēja pieņemt Eiropas standārtus, kļūt uh, stabilākiem, dzīvot lielākā labklājībā. Esam piemērojuši programmas, bet dažkārt tie nav piemērot realitātēm. Attiecīgajā valstī šādi pieeja nestrādā. Nākamajā desmitgadē austrumu partnerībā ir jābūt ambiciozākiem. Tā vietā, lai izgudrotu projektus, ir jāuzaicina partneri pievienoties uh, tiem projektiem, ko mēs šeit īstenojam Eiropas Savienībā. Austrumu partneriem ir tiešām jāsniedz reāla, konkrēta partnerība, lai viņi tiktu iekļaut mūsu iniciatīvās par klimatu, digitalizāciju, mākslīgo intelektu, konektivitāti, enerģētiku un, kā, un sociālo sociālos iekļaušanas projektu prioritātes. Tie, kuri strādā vairāk un sasniedz labāks rezultāts reformu īstenošanā, tiem partneriem arī ir uh, jāsniedz lielāks cerības attiecībā uz uh, Eiropas Savienību. Ir valstis, kuras arī nepiedaloties Eiropas Savienībā piedalās mūsu darba tirgojas Ukraiņas strādājošie arī Lietuvā, Polijā un citās ekonomikās ir ļoti aktīvi. Viņi ir pelnījuši, lai viņiem tiktu garantētas viņu tiesības. Kolēģi, ir arī vēlreiz jāizceļ tas, ka demokrātiskais kritērijs, īpaši cilvēktiesības un tiesiskums, kā uh, tiem ir jābūt mūsu prioritātēm. Priekšsēdāja kungs. Par Kātī Pīrī sacīto arī mēs esam satraukti par situāciju Gruzijā. Gribam pateikt skaidri, ka mums ir jārēģē uz situāciju, kāda ir pašlaik Tbilisī. Paldies, kolēģi. Tagad vārds uz divām minūtēm 30. Viola von Kramon Taubadela. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi raugoties mūsu austrumu kaimiņu valstīm, dažas to skatās kā uz melnu un baltu, vai tas atbalsta Krievi intereses reģionā, vai jo viņi ir rietumu pārstāvi, bet tie nav pareizie jautājumi. Šo valstu līderiem nav mums jātic. Viņiem ir jātic savu valstu nākotnē, Moldova, Gruzija, Ukraina. Uh, visas šīs valstis ir kritiskā situācijā, un tur ir ļoti ambiciozs sākums reformām, bet dažāda apsvēruma dēļ šodien esam pārliecināti, vai šīs reformas turpināsies, vai arī mm, demokrātija atkāpsies. Un tad, ne jau, tad nav jautājums, vai politiķi var sarakstīt skaistas preses relīzes par uh, rietumiem Jautājums, vai šie līderi var īstenot tādas reformas, ko atbalsta viņu sabiedrības. Austrumu kaimiņu valstis sagaida, lai mēs viņus atbalstām, īpaši kopš citi kaimiņi strādā pret šo valstu panākumiem. Ekonomiskie panākumi tajā kaimiņu valstīs uh, nepārtraukt tiek iznīt, iznait, izaicināti. Grūziņi, Ukraiņi, Moldāvi vēlas, lai mēs viņiem palīdzam pārveidot sabiedrības, un tas nozīmē arī nestupurus. Es zinu, ko es gribu redzēt šais valstīs. Es neiestājos par reformām, jo tas kalpos mums ģeopolitiskām interesēm, kā jūs teicāt, Mogherīnī kundze. Uh, bet tas nāks par labu drīzāk Vācijas auto industrijai. Šīs reformas būs sāpīgas. Lielākā daļa cilvēku, kas tur dzīvo, vēlas demokrātisku un labklājību valsti. Tāda ekonomika, kas strādā cilvēkiem un nevis dažiem oligārhiem, tāda valsti, kas kalpo pilsoņiem un nevis politiķu personīgajām interesēm. Lai tiešām būtu nopietnas izmaiņas, ir jābūt ļoti spēcīgām valdībām. Taču spēcīga valdība nenozīmē uh, Eh, kā izpildvara netiek kontrolēta. Satraucoši redzēt, ka šādas tendences novērojams Ukrainā un Gruzijā, par ko jau tik runāts. Taču, jā, valdībām ir šis spiediens, bet viņi nevar eh, ignorēt kritiku. Mūsu kritika nav par to, ka kāds ir par Briseli vai par Kremlī. Te mēs esam par to, lai būtu demokrātija, lai institūcijas darbotos. Jā, tas Mēs, eh, mums ir nepieciešami līderi, kuri vēlas īstenot reformas, lai būtu funkcionējošas institūcijas bez Putina, bez oligarhiem un pat bez mums. Paldies! Paldies, paldies! Bernhards Zimņoks. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Eiropas Savienība ļoti lēticīgi atkāja ķeras pie austrumu paplašanāšanas jautājuma. Paraudzīsimies uz Ukrainu. Ukraina jau gadiem ilgi iegūst visas austrumu partnerības uzmanību, tiepaši tādēļ, ka šeit ir konflikti ar Krieviju. Kopš 2014. gada Ukrainai 14 miljārdi eiro tika piešķirts atbalsts, lai atbalstītu reformas arī tiesu varas reformai un pielīdzināšanai Eiropas standartiem. Tur pieskaitāms arī Hāgas eh, bērnu nolaupīšanas eh, īstenošanas finansējums. Ja kāds bērns tiek eh, aizvest uz citu valsti, ja to dara kāds vecāks, kas šajā Hāgas nolīgumā un Ukraina to ir parakstījusi, tad šīs valsts tiesām jārūpēs par to, ka šīm bērnam ir jāatgriežas tajā valstī, no kurienes tas ir aizvests. Ukraina to nevar iztenot, kopš tā ir parakstījusi. Ir ziņojumi par korupciju, nepautismu. Līdz 2017. gada ir 33 bērnu nolāpīšanas no Vācijas uz Ukrainu. Toreizējais Ukrainas vice tieslietu ministrs intervijā atzina, ka neviens no šiem bērniem nav atgriezts uz Vāciju. Uh, neraugoties uz Ukrainas valsts eh, pozitīviem tiesu lēmumiem. Es aicinu Ukrainu ievērot eh, un beidzot eh, implementēt nacionālajās tiesībās Hāgas konvenciju, un Eiropas Savienībai vajadzētu atteikt Ukrainai jebkādus kredītus vai finansiālo atbalstu, līdz Ukraina to neizpildīs. Paldies, tagad vārds Annai Fotigai. Paldies, priekšēdātāji, paldies augstā pārstāves kundzei par uh, pieciem gadiem, kad mēs sadarbojamies un labu veiksmi atbalstu mūsu austrumu partnerības uh, valstis kopš tā laika, kad uh, sāk strādāt Sorentarnošs ārlietu jautājumos. Un divi jautājumi, kas vienmēr, vienmēr ir palikuši. Viens no tiem ir tāds stabils eh, rietumu sabiedrību uzaicinājums, un eh, viņi tās vēlas būt kopā ar mums, un otrais ir Krievijas jautājums. Krievijas vēlme destabilizēt eh, šo labo sadarbību, neraugoties uz mūsu centieniem, ir vēl ar vien ļoti sarežģīti jautājumi, kas mums ir jārisina un jāizvirza. Uh, ļoti daudz tādas dinamiskas lietas attīstās ļoti pozitīvas. Jā, mums ir panākums mūsu politikā, protams, bet eh, ir arī daži jautājumi, kas izraisa bāžas. Ukraina vēl ar vien ir okupēta tās teritorija. Ostas, jūras ostas ir bloķētas, ieslodzītie vēl ar vien ir Krievijas cietumos un Ukrainas austruma daļas cietumos Gruzijā. Tas ir jautājums, kas tiešām izraisa bāžas. Tā ir nesenā attīstība, jaunāka attīstība, politiskā krīze, kas ir ļoti bīstama, un mums šie jautājumi ir jārisina. Paldies, paldies, kolēģi, un tagad vārds eh, Helmutam Šaucam. Paldies priekšētētājiem. Augstā pārstāvis kundze. Mūsu austrumu partnerības valstis eh, vēl joprojām ir liela izaicinājuma priekšā klimata pārmaiņas, enerģijas, izraisītā nabadzība, resursu pārvaldīšana, labu darba vietu radīšana un konfliktu pārvarēšana, kas ir no pagātnes, lai nosaukt tikai dažas problēmas. Galvenokārt šeit ir arī demokratizācija šajās sabiedrībās. Tādēļ mūsu kaimiņu attiecību politikai ir jābūt kopā ar cilvēkiem no šiem valstīm. Mums jāatbalsta viņu šajā procesā. Tas nozīmē vairāk tiesiskuma, neatkarīga tiesu vara, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana, lai iesaistās puses varētu iesaisties sabiedrības attīstībā jācīnās pret korupciju, jātīst stabilas demokrātiskas institūcijas, jāatbalsta politiskais dialogs un uh, uzticība veicinoša pasākuma caurskatāmība, neatkarīga medīja, konfliktu mierīga risināšana, miera un drošības nodrošināšana, aktuālā attīstība tomēr aiz bažas. Tas piemērs Moldovas republika. Marija Sandu vēlēšana, ievēlēšana bija tāds kā cerības stars. Viņa ieviesa likuma grozījumu, kas padarīt iespēju kandidātus tiešā veidā ieteikt prokuratūrai. To pieprasīja, sociālists un demokrāti pieprasīja neusticamības mm, balsojumu, ko valdība mm, zaudēja. Un sādu, sādu valdība bija veco vadītāju kriptokrātijai, vadīšanai. Jā, un uh, Vladimirs Plavatņuks netiešā veidā nonāca pie varas oligārs un opozīcijas pārstāvi Kiro Petrenko un Anasači tiek krimināli tiesiski vajāti. Es prasu, lai mēs kopā padomātu par to, kādā veidā mēs eh, konstitucionālo prioritāti un atkarīgu tiesu varu varētu atbalstīt un veicināt mūsu kaimiņu attiecībās. Paldies, un tagad vārds Andrijus Kubiļjus, lūdzu. Well. <clears throat> Priekšsēžkungs, vicepriekšsēdskundze, es gribētu sirsnīgi pateikties viceprezidentei komisijas par to, ko esat darījis Austrum eh, partnerības reģionu labā. Mēs visi saprotam, kāpēc Ukrainai, Gruzijai un Moldovai ir vajadzīga Eiropas integrācijas perspektīva, taču mēs nevaram būt lielāki cīnītāji par šo valstu integrāciju kā šo valstu vadības. Šodien esam nobežījušies par Gruziju. Netik daudz un arī par Moldovu, kuras jaunais premjeras <clears throat> nolēma pirmajā vizītē doties uz Maskavu. <clears throat> Mēs esam nobžījušies par demokrātijas nākotni Grūzijā. Ja nav demokrātijas, nebūs arī integrācijas. Valdošās partijas līderis nolēma savu solījumu nepildīt, ko viņš deva tautai. Attiecībā uz vēlēšanu sistēmu E, tagad e, tauts uzticība ir zaudēta. Valdošā partija nolēma nepildīt savu solījumu, iespējams tādēļ, ka viņi baidījās no zaudējuma nākamā gada vēlēšanās. Kādas secinājumus varam izdarīt? Iespējams, ka valdošā partija vēlas izmantot vecos administratīvos trikus, lai vinnētu vēlēšanās. Tādēļ šī diskusija ir laba iespēja aicināt Grūzijas valdošo partiju un līderus atgriezties pie paties dialoga ar opozīciju. Mums ir arī jāmudina opozīcija un valdošā partija piekrist vēlēšana sistēmas būtiskam reformām, jo vecajai sistēmai tauta vairs netic. Tā devētā vācu sistēma varētu būt pamats šādam reformām, jo tas neprasītu Grūzijas konstitūcijas grozīšanu. Un visbeidzot, Eiropas parlamentam būtu jāaicina Grūzijas politiskās partijas īstenot uh, mūsu rekomendācijas lai izbeigtu e, praksi, kā ārvalsts ietekmē Grūzijas vēlēšanas. Mums ir jārīkojas ātri un izlēmīgi. Paldies! Vārds Tonino Picolam. Paldies priekšsēd! Augstā pārstāve. Sirsnīgs paldies par piecu, pieciem labas sadarbības gadu gadiem un lems veicas arī jūs tālākajā gaitā, tālākajās gaitās. Kad mēs austrumu partnerību eh, atklājām, tad vēlējāmies uzlabot attiecības ar eh, šīm reģionu valstīm, enerģētikas, drošības politikas jomā, vēlējāmies uzlabot tirdzniecības attiecības, bet arī Eiropas ietekmi šajā reģionā īstenot. Bet pēdējā laikā novērojam, ka ir konflikti. Piemēram, Grūzijā ir jauns nestabilitātes vilnis, e, ņemot vērā vēlēšana sistēmas reformu. Un Baltkrievijā bija vēlēšanas, kas neatbilst startautiskiem standartiem. Opozīcijai vairs nav pārstāvi šajā Baltkrievijas parlamenta sasaukumā. Armēnijā izskatās diezgan stabili, izņemot pastāvīgo konfliktu ar Azerbaidžānu. Bet es gribētu vēlreiz uzsvērt, cik svarīgas ir attiecības ar Azerbaidžānu. Jo tur ir valdība, kas ies, ir izteikusies pret Eiropas Savienību. Es jau sen uh, strādāju Austrum partnerības jomā, un es prasu, ka mēs pieliekam lielāks puls. Horvātijas vadībā mums bija galokņa sanāksme plānota ir plānota, lai stiprinātu austrumu partnerību saskaņā ar mūsu ģeopolitiskajām prioritātēm. Tagad Urmas Paēc. Darbie kolēģi, vispirms vēlos arī pateikties Federikai Mogarinī par lielisko sadarbību, kāda mums ir bijusi austrumu partnerība, vai ir jābūt mūsu Eiropas Savienības darba kārtības augšgalā. Ir es interesēs, ka mūsu kaimiņi būtu stabili un droši. Protams, jāturpina mudināt austrumu patnības valstis virzīties uz priekšu ar nepieciešamiem reformām un jāpalīdz viņām. Bet visvairāk progresu šajās valstīs veicinās e, vai traucē, atvainojiet, nu, tātad Krievijas vēlme noturēt tā savu ietekmu zonā. Piecām no sešām austrumu partnerības valstīm ir konflikts savā teritorijā. Tieši tas traucē šīm valstīm virzīties uz priekšu. Jaunai Eiropas komisijai, kā viena no savām prioritātēm būtu jāizvirza rast risinājumu šiem iesaldētiem vai mazāk iesaldētiem konfliktiem, lai austrumu partnerības valsts varētu savu enerģiju vērst uz e, vajadzīgām reformām un attīstību. Tādēļ ir absolūti nepieciešams, ka Eiropas Savienība atbalsta austrumu partnerības valsts teritoriālo integritāti. Turklāt mums ir jāgarantē pienācīgs finansējums jaunā daudzgad finanšu plāna, lai palīdzētu šiem valstīm īstenot reformas. Ir arī jābūt augst līmeņa regulāram dialogam un ir jābūt konkrētiem, kā, konkrētākiem mērķiem periodam pēc 2020. gada. Un visbeidzot, īpaši uzmanību jāvelta Grūzijai, Ukrainai un Moldovai, kas ir izrādījušas īpašu vēlmi tuvoties Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies! Paldies arī, ka ievērojat jums atvēlēto runašanas laiku. Tagad dots, došu vārdu parlamenta viceprezidenta Heidī Hautalai. Paldies, priekšsēd. Arī man ir prieks pateikties augstajai pārstāvēji par uh, viņas aktīvo darbu sadarbojoties ar Eiropas parlamentu. Es uh, pamanīju jūsu uh, cieņu pret parlamentāro sadarbību Austrum partnerības kontekstā. Es domāju, esam daudz sasnieguši šo piecu gadu gaitā, jo mūsu kolēģi ir vēlējušies sadarboties, un šī sadarbība ir aptvērusi jaunas jomas, politikas jomas. Es domāju, mums jāturpina šis ceļš, bet jūs arī sacījāt, ka ir jādara vairāk tiesiskuma un e, tiesību sargājušo iestāžu stiprināšanas jomā, un te es jums pilnīgi piekrītu. Mēs nedrīkstam samierināties ar pašreizējo situāciju. Kolēģi jau pieminēja attiecībā uz neseno attīstību Moldovā un Grūzijā, ka šīs negatīvās tendences ir tādēļ, ka institūcijas nav stabilas. Tādēļ mums jāatbalsta institūciju stiprināšana, piemēram, Moldovā redzam, ka eh, vecā režīma eh, vara joprojām ir diezgan nopietna. Vecā vara cenšas savas intereses sargāt, nosargāt. Un, ja mēs te varētu darīt vairāk savās kaimiņu valstīs, tas būtu tā vērts stiprināt pūliņas tiesiskuma jomā. Interesanti, ka ir ikgadējais globālais ziņojums par demokrātiju, kurā tiek atzīts, ka mūsu kontinentā vienīgā valsts, kas ir uzlabojusi demokrātiskajos standarts pēdējo gadu gaitā, pēdējā gada gaitā, ir Armēnija. Un es ļoti priecājos, ka attīstība Armēnijā ir kā gaišs cerības stars šajā reģionā. Bet mums ir jāinvestē vairāk cīņā pret korupciju, labas pārvaldības stiprināšanā, kā arī stiprinot mūsu valstu e, noturību pret propagandu un dezinformāciju. Hautalas kundzi. Zimjuka kungs e, zilās kartītes jautājumu vēlas uzdot. Vai jūs to pieņemsiet? Zimjaka kungs. Jā, man ir jautājums iepriekšējiem abiem runātajiem, bet domāju, ka e, vairs nav zālē paeta kungs. Eiropas paplašināšanas projekts ir tīrs elites projekts. Iedzīvotāji vairākums to neatbalsta. Vācijā vien nesenas aptaujas liecina, ka vairāk kā 46% ir bijuši iestājušies par to, ka Eiropas Savienība nedrīkstētu tālāk tikt paplašināta, bet tas acīm redzot tiek ignorēts, jo mēs uzskatām tautu par muļķiem, vai mēs esam gudrāki. Paldies! Priekšsēžkungs, mēs nerunājam par paplašināšanu šodien, mēs runājam par to, lai stiprinātu savus kaimiņu valsts demokrātiju tajās un, kā jau augstā pārstāve arī skaidroja, e, no tā iegūtu šo valstu iedzīvotāji. Un konkrēts rezultāts šai sadarbībai jau ir bezvīz režīms grūzīniem, moldoviem un ukraiņiem. Tātad tas nebūtu nav elitista projekts. Paldies, Hautalas kundze! Kolēģi, jūs ļoti labi zinat, ka katrs paplašināšanās solis ir iespējams tikai vienbalsīgi un ka tas notiek pēc skaidras procedūras, ir jāizpild konkrēti pienākumi katrai valstī un neviens patvaļīgi nerīkojas. Bet noteikums jāievēro abām pusēm. Lūdzu, eh, ne, nemaldiniet mūsu iedzīvotājus. Tagad Marjāni Tirī kungs ir lūdzas vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Katra valsti ir savu vēsturu un robežas. Un tad visas šīs valstis ir bijušās padomju socialistiskās republikas, kas ir pagriezušas muguru komunismam, un arī valsts, izņemot Moldāviju, kurā ir kopīga robeža ar Krieviju, jo Eiropas politikai vajadzētu ņemt vērā šo realitāti. Uh, Nevajadzētu sistemātiski prasīt no šīm valstīm pilnībā griezt muguru savai vēsturei un pagātnē. Eiropa, Krievija, te mums ir iespēja ar šīs, uh, atbalstīt šīs valstis un arī, lai abi bloki iet uz priekšu un sistemātiski prasīt, lai valstis izvēlas vienu vai otru. Uh, Tas novadīs pie katastrofas. Jūs pārāk ātri aizmirsāt, ka pēc asociācijas nolīguma, kur mēs prasījām Ukrainai pagriezt muguru vēsturē, ka sākās uh, karš Ukrainā un uh, Ukrainas ziemeļos bija haoss. Es domāju, ka šajā reģionā vajadzētu būt mums, mums būt pazemīgākiem. Vajadzētu tad iet arī tā ritmā, kādā attīstās šīs valstis. Paldies, Zembātska kungs! Благодаря ви, уважаеми господин председателю. Paldies, priekšsēdētāji. Gudēt augstā pārstāvs kundzes apsveic jūs. Jums bija ļoti sarežģīts darbs un sagaidu lielāku turmāko sadarbību tālāk par uh, austrumu partnerību Mums ļoti svarīgi, lai šī uh, partnerība būtu veiksmīga, tā arī orientējas uz rezultātiem. Kad mēs runājām par tādām valstīm kā Azerbaidžānu, Gruziju, ir projekti, kas ir jāīsteno ārējas palīdzību, kā piemēram infrastruktūras projekti, izveidot tādu infrastruktūru, kas ļautu attīstīt ostas, kas ļautu arī vieglāk sasniegt šīs valstis. Uh, lūk, šā, kas tāds nesīs rezultāts, un tie nebūs tukši vārdi. Iepriekšējā mandātā bija ļoti daudz runas, runas nestrādā, ir jākoncentrējas uz konkrētiem rezultātiem. Paldies, tagad Sikorska kungs ETP vārdā. Liels paldies priekšsēdētāji 2008. gadā, kad Polija un Zviedrija ieteica uh, uh, austrumu partnerības programmu mēs iedvesmojāmies no diviem procesiem. Um, Vidusjūras savienība ir mērķi stabilizēt vienu no mūsu kaimiņu reģioniem un V4 grupa, V4 grupa, kas ir projekts, lai varētu sagatavot valstis potenciālai um, līdzdalībai Eiropas Savienībā. Gribu apstiprināt augstās pārstāvis sacīto, ka nebija neviena projekta pret Krieviju. Tā bija pati Krievija, kas uh, uh, šādi lēma. Eiropas Savienība aicināja Krieviju kā novērotāju piedalīties Austrum partnerības valstu grupā. Uh, Eh, kas mums ir izdevies. Esam iztērējuši vairāk kā 10 miljārdus eiro vērtīgos projektos. Mums ir arī tirzniecības nolīgumi, ir ar trim valstīm bezvīzu režīma, 80 tūkstoši jaunieši arī ir piedalījušies Erasmus plus programmā. Taču visā šajās valstīs ir viena lieta, kas mums nav izdevīgums, eh, nav izdevies sakaut, ir nekonkurētspējīgas struktūras ekonomikās Mums, manuprāt, ir izdevies uh, gūt labāks rezultāts uh, uh, vīdusjūras uh, reģionu valstīs. Pateicos augstāja pārstāvē par visu, kas ir paveikts šajā projektā un ceru, ka nākamā komisija, ko apstiprinājām šodien, arī turpinās darbu pie austrumu partnerības. Šis ir ļoti vērtīgs projekts. Uh, Tas tuvinās mūsu austrumu kaimiņus, mūsu standartiem. Paldies! Un tagad eh, Marina Kaljurandes un Dēvārdā. Paldies priekšsēdētāji, gudētā Federika. Paldies tev liels par paveikto darbu. Es par Gruziju gribētu izteikties, kā teica kolēģi Gruzijas Uh, politika norādīja konstitucionālos grozījumus, lai ieviestu pilnībā proporcionālu vēlēšanu sistēmu 2020. gada parlamentārajām vēlēšanām. Tas bija pārsteigums negaidīti, jo bija visai liela vienprātība par šo grozījumu. Tas rada tagad nemieru sabiedrībā, cilvēki iet ielās protestē. Es aicinu visas Grūzijas politiskās pārtīs sēsties pie galda un atrast risinājumu, kas nemazinās cilvēku cerības Gruzijas demokrātiskā nākotnē. Šorīt uzklausījām jauno komisijas priekšsēdētāju. Viņi neteica nevienu vārdu par austrumu partnerību, un tas tiešām bija bēdīgi. Uh, Es arī vādu Dienvidu Kaukās valsts delegāciju un gribu apliecināt visus mūsu partnerus, ka Eiropas parlaments spēcīgi atbalstīs demokrātiskās reformas un arī šo nāciju cerības reiz kļūt Eiropiešiem. Paldies, kolēģe! Un tagad Kukčukungs Lozreņu vārdā. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja Mogherīnī kundze. Gribu izmantot šo iespēju pateikties jums par klātbūtni, par aktīvo darbu arī Eiropas parlamentā un uh, veiksmi turmākajā darbā. Austrum partnerība ir stratēģiski nozīme Eiropas Savienībā. Uh, Eiropas Savienības līkuma izplatīšana kaimiņu valstīs tā ir daļa no mūsu ārlietu stratēģija. Mums ir tagad arī šai stratēģijai jāparedz jaunas prioritātes. Ir notikušas lielas izmaiņas austrumu valstīs. Nes, pavisam nesen pēdējo gadu laikā par spīti vēsturei Ukraina, Moldova, Grūzija ir norādījušas, ka tās vēlas pilnībā sadarboties ar Eiropas Savienību. Politiskie procesi joprojām ir sarežģīti, demokrātijas joprojām vājas Nepārtraukti arī redzam, kā ir uh, protesti pret korumpētajiem valdītājiem joprojām šajās teritorijās, šajā valsts teritorijās arī joprojām iesaldēti uh, konflikti. Komisijai ir uh, jāatbalsta uh, demokrātijas attīstība mūsu austrumu kaimiņos. Paldies, Vaičkovska kungs, ekār vārdā. Paldies priekšsēdētāja Federika. Bija ārkārtīgi liels prieks ar jums sadarboties arī ar lietu padomē. Un pavisam īsi arī šajā parlamenta jaunajā sasaukumā, 30 gadus pēc komunismu sakaušanas un eh, brīvs demokrātiskas uh, valstis vēl nav pilnībā izveidojušās, uh, Desmit gadus pēc Austrum partnerības projekta tagad ir laiks izvērtēt šo iniciatīvu. Mums ir nepieciešams vairāk iniciatīvu uh, un jaunu stratēģiju, lai kandidātu valstis izkrītos pēc mums, ar to vien nepietiek. Jaunā Austrum partnerības stratēģija ir jābalstās uz diferencētāku pieeju, lai novestu pie paplašināšanās. Jā, paplašināšanās nevajadzētu baidīties no šī vārda Eiropas Savienības ārlietu pīlāra pat ja iestāšanās ir visai tālu, ir mm, vērtīgi veicināt mieru kaimiņos. Pretēji Makronam Es uzskatu, ka durvīm ir jābūt vaļā, mums ir jābūt gataviem uzņemt jaunus uh, Eiropas Savienības locekļus. Paldies! Morisēm kungam toties ir uz divām minūtēm vārds, atšķirībā no iepriekšējiem runātājiem. Lies paldies priekšsēdētāji! Mogherini kundze, vēlos runāt par Moldovas republiku. Kā valsts uh, pie Eiropas austrumu robežām. Pēdējo reizi, kad mēs plenārsēdē par to runājām, tika ievēlēta proeiropiska valdība. Pa šo laiku jau šī valdība ir gāsta, tagad pie varas ir prokrieviska partija un situācija tiešām pasliktinājusies. Tas ir kaut kas, kas ir ļoti slikti Eiropas Savienībai. Mūsu kaimiņos ir valstis ar proeiropiskām valdībām, kas vēlas pietuvināties Eiropas Savienībai. Tikai tad mēs varēsim pavisam droši un stabili dzīvot Eiropas Savienības iekšienē. Moldovas republikas situācija tiešām pasliktinājusies. Augstās pārstāvis kundze. Ar skaistiem vārdiem nepietiek. Kas mums ir jādara? Pirmkārt, mums ir jāsaka prokrieviskajiem spēkiem, kādi noteikumi ir starp šīm valdībām un Eiropas Savienību. Pirmās eh, prokrieviskais uh, eh, premjeras uh, eh, Moldovas republikā savu pirmo darba vizīti organizē Krievijā, un mums jāsaka, kāda ir mūsu spējas notiekuma, ko mēs gaidām, lai tiktu ievērot notiekumu. Turklāt mums arī pro-eiropiskos spēkus ir jāstiprina. Mums uh, ir jāsēžas pie kopējas sarunu galda un ļoti skaidri jāpasaka, ka pro-eiropas spēkiem jāvirza valsti uz Eiropas Savienības pusi, un viņi ir jāatbalsta. Tiem nav jābūt tikai skaistiem vārdiem un skaistiem diplomatiskiem paziņiem. Ar to nepietiek. Paldies! Sveicu! Jūs 500 miljonu Eiropas pilsoņu deputāti. Turpinājumā došu vārdu deputātam Mikseram. Um, madam speaker, madam... Cienījamā augstās pārstāvis kundze, es uh, vēlētos uh, atgādināt, ka interesi atbalstīt demokrātisko kustību ne tikai šo valstu interesēs, bet arī Eiropas Savienības interesēs. Tas mums radies vairāk drošu un paredzamu kaimiņu valstu kopumu. Un uh, vajadzētu raudzēties, kāda ir ietekme šīm valstām, kā referents par Gruziju. Gribētu šeit runāt par attīstību šajā valstī. Gruzijas parlaments uh, ievies grozījumus eh, vēlēšanu, un eh, bija ļoti nožēlējami tas, ka tika notika attiekšanās no šīs proporcionālās sistēmas. Mēs pilnībā sagaidām, lai viņi īstenotu savas iepriekšējās saistības, iepriekš sa paustās saistības. Gruzijas politiskie spēlētāji ir eh, bieži vien viņi tikai pārstāv tikai nelielu sabiedrības daļu. Tas varētu būt tāds, ka tāds uh, kolaterāls uh, kaitējums kopējā situācijā. Grūzijas politiskie līderi mums ir jāatrod risinājumu politiskajai krīzē un jānodrošina, ka gan mūsu paši cilvēki, gan starptautiskie partneri nodrošinātu integritāti un caurskatāmību, lai šī attīstība tiktu garantēta. Paldies, deputāti! Tagad um, vārds Grašeikungam uh, Renu grupas vārdā. <clears throat> Paldies, priekšsēdā, dāmas un kungi. Eiropas eh, austrumu kaimiņu attiecībām ir strateģiska nozīme Eiropas Savienība, un šīs reģions sastopas ar ļoti lieliem izaicinājumiem. Demokratizācija šajās valstīs eh, saskaras ar tādu milzīgu oligārhu ietekmi un cilvēku interesēs tomēr ir palikt uz Eiropas ceļa. Bieži vien tas nenotiek kaut kādā ģeopolitiskā vakumā. Bez uh, citu spētāju iejaukšanās uh, Krievija atklāti un agresīvi ietekmē politiskās sistēmas lielākā daļā šajās valstis. Arī Turcija kļūst aktīva, un tā ir pašai sava ģeopolitiskā interese. Tāpat arī Ķīna, kas uh, darbojas varbūt tā viedāk, bet ilgtermiņā varbūt vēl vairāk apdraud Eiropas Savienību. Uh, Ir pienācis laiks, lai Eiropas Savienība nodrošinātu austrumu partnerības valstīm uh, nemitīgu atbalstu pilsonkas sabiedrībai. Paldies, deputāti, un tagad vārds deputātam Krasnodebskim, EKR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Augstās pārstāvs kundze. Austrumu partnerība. Protams, ir atstājusi ietekme, tas ir loģiski. Ja mēs paraugāmies uz vidusjūras savienību un to salīdzinām, tad mēs varam pateikt, ka tas ir guvis milzu panākumus, bet mēs tomēr nedrīkstam arī aizvērt acis problēmu priekšā. Dažās valstīs austrumu partnerībā ir lejupslīde, piemēram, arī Gruzijā. Ir tāds iespējas, ka šī valsts bija uz laba ceļa, bet pēdējos mēnešos ir kļuvis redzams, ka ir protesti un valdība ar vienu asāk vēršas pret iedzīvotājiem. Un ka Harī kunga pozīcija, kas pirms kāda laiciņa bija Krievijas pilsonis un tā tālāk. Es nezinu, vai var teikt, ka Armēnijā progress patiešām ir tādēļ, ka panākums guvusi austrumu kaimiņattiecību politika. Varbūt mēs par to varam vēl padomāt, bet eh, veiksme ir atkarīga no mūsu ticamības un no, tī, no tā, cik mēs lielā mērā paši ievērosim savu standārtu. Paldies! Deputāta kungs, vai jūs vēlējāties zilo kartīti pacelt, vai jūs tikai tā eh, turējāt to rokā? Vai jūs pacelāt zilo kartīti, vai tas Tā nebija domāts. Vai jūs vēlējāties lūgt vārdu? Vai jūs eh, pieņemsiet zilā skatīts jautājumu? Eh, Krasnodebska kungs. Krasnodebska kungs. Vai jūs pieņemsiet zilās karts jautājumu? Nu tad eh, vārds deputātam. Jā, paldies. Em, šajās valstīs, diemžēl, ir spērušas soļus atpakaļ, raugoties demokrātiem un cilvēktiesībām. Vai jūs domājat, ka Eiropas Savienība ir darījusi pietiekami, lai tām palīdzēt, vai tā ir bijusi pietiekami konsekventa šo valstu atbalstā, vai jūs domājat, ka Eiropas Savienība ir uh, vienota politika? Uh, Un vai tā ir spējīga atbalstīt šīs valstis? Paldies! Atpavim krutko, koledze. Nie, nie sa... Jā, tagad atbild Krasnodebska kungs. Jā, no šī iemesla dēļ